Iebildumu acīm redzot nav, līdz ar to šīs nominācijas uzskatām par apstiprinātu. Saskaņā ar darba kārtību mēs esam nonākuši pie komisijas un paziņojuma par partnerattiecību un sadarbības nolikumu starp Eiropas komisiju un Taģikistānu. Pēc tam izskatīsim Aloizu Pēterles ziņojumu par partnerattiecību sadarbības nolīgumu, tātad tas būs kopīgās debatas. Līdz ar to sākumā došu vārdu un ar prieku to daru savai kolēģei prezidentūras pārstāvēja Cecilija Malstrēmai lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienītie deputāti, eh, komisāra kundze. Eh, referenta eh, Peterlis kungs. Man ir liels prieks, ka šajā pēcpusdienā mēs varēsim pārnāt Eiropas sadarbību ar, ar Taģikistānu, un it īpaši to svaru, eh, ka tas veido jauniem sakariem ar šo valsti, ka mēs noslēgsim ar viņu partneru attiecību un sadarbības nolīgumu. Es zinu, ka parlamentam liela interese par šo lietu jau, jau 2008. gada februārī E, bija jauna stratēģija Centrālā Āzijai, un e, jūs aicinājāt dalību valstis ātri ratificēt partnerattiecību un sadarbības nolīgumu, un līdz ar to e, apstiprināt šo nolīgumu tuvākā nākotnē. Jā, tagad šis ir ratificēts un ir stipra vēlme iet tālāk, lai pēc iespējas ātrāk eh, būtu mums partnerattiecību un sadarbības nolīgums, tas stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Cerams, pirms gada beigām. Tādā veidā tas būtu skaidrs signāls ka mēs uzsākam jaunu sadaļu uh, sadarbībā starp Eiropas Savienību un Taģikistānu. Cienīta delegāti, eh, Taģikistāna ir ļoti svarīga uh, eh, vieta mūsu centrāla Āzijas eh, attīstībā. Tā ir viena no nabadzīgākām valstīm pasaulē, slikti apsargāt robežu ar Afganistānu Un eh, tāpēc tas ir būtisks eh, narkotisko uh, vielu uh, kontrabandas ceļš, kā arī nelegālo imigrantu ceļš. Tāpēc mēs gribam atbalstīt Taģikistānu gan viņas labad, gan arī atrisināt kopīgās problēmas. Mēs jau šobrīd esam vairākus kontaktus izveidojuši. Zviedrijas prezidentūra nosūtīja augsta līmeņa grupu jūlijā, un ministru konference Centrālā Āzijā notika Briselē pavasarī. Taču Taģikistāna ir no tām valstīm eh, austrumu eh, pusē, kur mums nav bijuši šādi nolīgumi pēc augstā kara. Ja mēs gribam eh, nopietni tikt galā ar visiem šiem jautājumiem, tad mums ir jāizveido pareizais ietvers. Eh, šis politiskā dialoga eh, izveidojums, praktiski sadarbojoties ar Taģikistānu, tas ir jāuzlabo, lai tas labāk atspoguļot kopīgos izaicinājumus, kas ir eh, priekšā visiem šim reģionam. Partnerattiecību un sadarbības nolīgums mums dotu iespēju struktūrētākā veidā pārunāt visus jautājumus, kam ir kopīgi interesi. Cilvēktiesības, tiesiskas valsts princips, narkotiku apkarošana, un mm, tāpat kā terorisms un reliģiskās organizācijas. Tas visi mūs interesēs. Tāpat mums vajag atrisināt jautājumus, kas runā par demokrātiju, cilvēktiesībām uz šajā reģiona. Mēs labi apzināmies, ka tas nav viegls uzdevums. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums būtu struktūrēts dialogs par cilvēktiesībām ar mm, šo Taģikistānu, un lai mēs varētu tiešām kādu godīgu diskusiju veikt. Eh, eh, 23. septembrī notiks Dušanbē otrās saruna rauns, Mums vajadzētu uh, turpināt aicināt Taģikistānu, lai tā uh, tiešām ievērot visus nosacījumus, jo es pat teiktu, ka mums vajadzētu tādu demokrātiskāku uh, uzskatu panākt šajā valstī attiecībā uz reliģiju brīvību, uh, mēdīju brīvību un civilās pilsoniskās savienības uh, izveidi. Uh, Mums vajadzētu mm, pierunāt Taģikistānu, ka jāievēro tiesiskas valsts mm, princips attiecībā uz uh, terorismu, nelegālo ieroču un uh, narkotiku tirzniecību, un mums ir jārespektē cilvēku pamatiesības. Un tas būs veids, kā mēs varēsim ierobežot etniskus un kulturālus konfliktus. Tāpat mēs esam eh, ļoti nobažījušies par lielo korupciju, kas parādās valstī. Un tas kavē Taģikistānas attīstību. Un eh, mums vajadzētu izmantot visus kanālus, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs Taģiku iestādes aicinātu pēc iespējas ātrāk izbeigt šādu problēmu. Un mēs eh, nevaram skatīties, kā tiek izmantot šādi narkotiku tranzītceļi, kas tiešām šķērso Taģikistānu jo šādā gadījumā, un vēl bez tam šajā valstī var atrasties e, radikālas organizācijas un teroristu grupas, un mums vajadzētu aicināt, lai Taģikistāna cīnās pret šo e, parādību, lai viņiem parādītos alternatīvi ienākuma avoti. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai mums būtu apņemšanās, e, ko mēs darām Afganistānā un lai mēs strādātu pie stabilizācijas šai valstī. Mēs ņemsim vērā Taģikistānas intereses sadarboties šajā jautājumā. Tačikistāna ir izrādījusi atklātu un konstruktīvu attieksmi diskusijās par mūsu kopīgiem izaicinājumiem. Tas ir pozitīvi. Taču šis dialogs ir svarīgs eh, elements, lai mēs panāktu to, ka Taģikistāna sadarbojas ar saviem kaimiņiem un risina sarežģītas, eh, komplicētas eh, lietas kā robežu pārvalda un klimata pārmaiņas. Un, eh, protams, ir ļoti svarīgi, lai mēs tiktu galā ar šīm problēmām daudz efektīvāk un ietekmīgāk, un eh, tāpēc mēs varētu radīt jaunu pamatu mūsu attiecībām ar Tačikistānu. Partnerattiecības un sadarbības nolīgums dos mums tādus rāmis, kurā mēs varam tālāk attīstīt bilaterālās attiecības un līdz ar to arī veicināt eh, sasniegšanu kopējam mērķim mieru Centrālā Azijā. Tāpēc es aicinu parlamentu, lai tā sniegtu savu piekrišanu lai tas varētu stāties spēkā pēc iespējas ātri. Lielas paldies jums! Lielas paldies, saka priekšsādātāji, paldies ministri kundzei. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvē komisārē Ferrero Bentabātner. Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Padomas pārstāvgotātie deputāti. Pirmām kārtām gribētu pateikties Peterlands kungam par lieliski sagatavoto zinojumu un arī par rezolūcijas projektu, kas sniedz ļoti labu situācijas analīzi Taģikistānā un kas nāk klajā ar rekomendācijām, ko varu atbalstīt. Kopš Eiropas Savienības izstrādāšanas Centrālā Āzijai un tās pieņemšanas 2007. gada jūnijā mūsu attiecības ar visām šī reģiona valstīm ir padziļinājušās, un tas nāca par labām pusēm kontakti izveidoti starp abām pusēm, un tie ir pastiprinājušies. Tagad ir radusies kopīga izpratne par to, cik laba ir šāda sadarbība, piemēram, drošības jautājumos vai, piemēram, pārvaldības kontroļu jomā, kā arī enerģijas avotu dažādošanas jomā. Stratēģija ir nesus panākums. Tā ir veidojas jauna veida partnerības ar piecām Centrālāzijas republikām. Un tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka šī kopējā stratēģijas pamatā ir individuālas un atšķirīgas divpusējas attiecības starp valstīm. Tās atspoguļo šo valstu dažādos centienus un arī virzienus, kurās tās vēlas doties. Un tāpēc mūsu sadarbība ar Taģikistānu šobrīd joprojām pārsvarā dominē tirzniecības attiecības eh, un līgumi, kas slēgti ar bijušo padomu savienību un pēc tam sakoja šie līgumi 94. gadā. Šobrīd šīm attiecībām jāatspoguļa mūsu attiecības un ambīcijas attiecībā uz Centrālā Azijas valdīm, valstīm. Jūsu piekrišana jaunajam Eiropas Savienības un Taģikistānas partnerības un sadarbības nolīgumam, ko jūs šodien arī apspriedīsiet tādējādi, veidot būtisku soli uz priekšu iepriekšējās attiecībās, un tā mēs varētu padziļināt un stiprināt sadarbību. Šodienas Taģikistāna sastapusies, kā jau tika teikts, ar milzīgām ekonomiskām un sociālām grūtībām, un tāpēc svarīgi un arī Eiropas interesēs ir tas, lai Taģikistāna būtu veiksmīga cīņā ar šīm grūtībām. Tā ir valsts, kur apmēram 1500 zem, kilometru zemes robeža ar Afganistānu, tā atrodas tik tuvu arī Pakistānas slot ielai. Un tāpēc šī teritorija ārkārtīgi jūtīga. Tur var notikt dažādas blakus ietekmes no minēto divu valstu konfliktiem. Tur var būt arī nemiernieki un bēgļi no šīm valstīm. Taģikistāna līdz ar to var palīdzēt mums cīnīties arī pret nelegālo narkotiku tirzniecību. Pastiprināt sadarbību ar Eiropas Savienību šajā valstī var būt ļoti nozīmīgi, palīdzot nestabi ierobežot nestabilitāti reģionā. Viens no svarīgākajiem un delikātākajiem jautājumiem Taģikistānā ir tās vājā tautsēmniecība. Tā ir viena no nabadzīgākajām Centrālazijas republikām. Un šobrīd finanšu krīze, kas arvien palielinās, to skārus ārkārtīgi skarbi. Uh, Tas saistīts ar visu globālo krīzi. Tādējādi, ja ņemam vērā 34% samazinājumu piešķīrumiem pirmajā šī gada pusē, var rasties bažas, ka nabadzības līmenis varētu ar vienu pieaugt un tādējādi sociāla ekonomiskā situācija, situācija varētu pasliktināties un izraisīt nemierus. Tāpēc es uzskatu, ka mums šobrīd ir jāvirzās uz priekšu ar Taģikistānu. Tā kā to daram, mums jāmudina šī valsts, jāmudina reformas šai valstī. Tāds ir bijis Eiropas Savienības īpašā pārstāvja mērķis un vēlme. Un arī es pati to secināju pēc savu apmeklējumu šajā valstī. Panākumi ir gūti, bet jādara vēl vairāk. Valdība ir skaidri un gaiši pateikusi, ka papildus pastiprinātām tirniecības un sadarbības attiecībām tā labprāt vēlas īstenot pasākumus, kas palīdzētu uzlabot sociālo labklājību, veselības jomu, kas cīnītos pret korupciju un uzlabot cilvēktiesību situāciju valstī. Šis lēmums jā, jāvērt atzinīgi. Prie, tas labi, ka prezidents Rahmon izvē, izveidos institūciju, kas tuvinās ombuda funkcijai. Tas būs ļoti labs saziņas partner, partneris mums tajā brīdī brīdī, kad īstenosim cilvēktiesību dialogu 27. septembrī ar šo valsti. Tiesi, tiesību sargājošo iestāžu reforma joprojām ir lēna, bet mēs ceram, ka nesenā pilsonisko sabiedrības, ak, eh, sabiedriskā aktivitāšu pārstāvu ieteikumi tiks ņemt vērā. Pavisam nesen notika šāds, eh, šāds eh, fórums, un cerams tiks izstrādāts arī jauns kriminālais kodeks. Protams, mēs ļoti labi zinām, kādas ir tās bažas, kas saistīts ar demokrātijas jautājumiem un cilvēktiesību problēmām šai valstī, bet var jums apliecināt, ka komisija ņēmis vērā šīs problēmas dialogos ar Taģikistānu. Kas attiec uz tautsēmniecības reformām, mēs vēlamies rast panākumus, piemēram, izstrādājot eh, kokvilnas eh, pa, parāda sekšanas mehānismus un ceram, ka tas tālāk nesīs tālāk reformas un ļaus pēc tam lauksēmniecībā ieviest reformas, pieļaujot brīvu uh, rīcību iedzīvotājiem šai ziņā. Eiropas parlamenta piekrišana šim nolīgumam palīdzēs mums turpināt sadarboties ar Taģikistānu, strādājot pie virkne, virknes politisku un ekonomisku reformu, īpaši pievēršoties demokrātijai un cilvēktiesībām. Tāpat arī cenšoties nodrošināt, ka šīs reformas tiek īstenots. Reformu process jau ir uzsācies tā pamatā, ir šie ļoti daudzie divpusējās palīdzības projekti - 66 miljoni eiro laikam no 2007. līdz 2010. gadam paredzētu. Un lūk, tā visa rezultāta rezultātā 70 miljoni tiks ieguldīti arī laikā no 2010. līdz 2013. gadam. Sniedzot palīdzību atbalstīsim konkrētus sektorus, sociālo un veselības aprūpas jomu, sniegsim arī tehnisko palīdzību un privātā sektora attīstību atbalstīsim šī procesa laikā. Mūs atbalstīs mūsu delegācija Dušanbē. Un tāpēc es esmu nolēmusi, ka līdz šī gada beigām mums vajadzētu šo reģionalizēto biroju izveidot par pilntiesīgu delegāciju uz šo valsti, tā lai mudinātu reformu procesu un palīdzētu pilnībā šo nolīgumu īstenot dzīvē. It īpaši ceru, ka mums izdosies tādējādi izveidot novērtējumu procedūru panākumiem, kas jau gūti minētajās svarīgākajās jomās. Un tad šos sasniegumus varēsim izvērtēt, salīdzinot tos ar noteiktiem kritērijiem. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, komisārs kundze. Es saku priekšsēdētāji tagad došu vārdu referentam Peterls kundzam uz četrām, kungam uz četrām minūtēm. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministrs kundze komisārs kundze, godātie kolēģi! Lēmums slēgt sadarbības un partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Taģikistānu ir saskaņā ar padomas stratēģiju par jaunām partnerattiecībām ar Centrālā Aziju, un tāpat arī Taģikistāna vēlas attīstīt ļoti plašu sadarbību ar Eiropas Savienību, gan tirdzniecībā, gan arī citās jomās. Esmu ļoti gandrīts, ka visas dalībvalsts ir ratificējuši šo nolīgumu Pēc tam, kad Kazahstāna, Kirgīzija un Uzbekistāna parakstīja šādus nolīgumus, um, ir parakstīts nolīgums arī ar Taģikistānu, mēs dodam savu piekrišanu tam. Tirzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un bijušo padomu Savienību uh, drīzumā beigsi savu darbību. Eiropas Savienība ar šo jauno nolīgumu parāda, ka tā ir strateģisks interesi sadarboties ar Taģikistānu. Taģikistāna ir ļoti svarīgs partneris šajā pasaules daļā. Mums ir nepieciešams padziļināt kontakts ar šo valsti, tas stiprinās drošību, tālāk attīstīs ekonomiku Taģikistānā, tāpat arī konsolidēs demokrātiskās institūcijas un stiprinās cilvēktiesības un tiesiskumu Taģikistānā. Eiropas Savienības politikai attiecībā pret Taģikistānu galvenokārt Savukārt ir uh, uzsvērts tas, ka ir nepieciešams atbalstīt šo valstu nabadzības izskaušanā un reformu ieviešanā, tāpat arī cīņā pret narkotika tirdzniecību un organizēto noziedzību. Ziņojumā ir kritizēts demokrātijas stāvoklis Taģikistānā un izteikts pašas par korupciju un pilsoniskās sabiedrības stāvokli. Ziņojums aicina Taģikijas valdību risināt problēmas izglītības jomā pēc iespējas tuvākā nākotnē. Šis nolīgums parāda arī mūsu bažas par situāciju cilvēktiesībās. Ir īpaši sieviešu tiesības, tiesu sistēmas neatkarība, tad arī pilsoniskās sabiedrības eh, funkcionēšana. Mēs esam priecīgi par to, ka dialogs par cilvēktiesībām attīstās, un tas ir ļoti būtisks mūsu divpusējās attiecībās ar Taģikistānu. Šis nolīgums rāda, ka mēs ticam, ka Taģikistānai ir potenciāls attīstīt modernu valsti, kas būtu gatava pilnībā uzņemties reģionālo lomu ļoti veiksmīgi, it īpaši apkarojot ekstrēmismu, kas izplatās no Afganistānas visā šajā te centrālā Azijas reģionā. Ziņojumā ir uzsvērta tāda aspekta, kā energoavoti un ūdens apgāde kas ir pārrobežu jautājumi Vidusāzijas reģionā. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par sadarbību ziņojumu tapšanā, paldies komisijai par ieguldījumu šī jautājuma risināšanā. Īpaši liels, uh, pa, liels pateicības vārds gribu teikt Taģikistānas vēstniecībai Eiropas Savienībā par palīdzību ziņojumu tapšanā. Es ceru, ka Eiropas Savienība padziļinās un paplašinās sadarbību ar Taģikistānu. Nolīgums to arī rāda. Es ceru, ka nolīgums stāsies spēkā drīz. Es no sirds sirds iesaku pieņemt šo nolīgumu ar Taģikistānu. Paldies! Paldies Pēterlis kungam! Tagad es aicināšu izteikties politisko grupu pārstāvis. Pirmkārt, Kašmarek kungs izteiksies Eiropas Tautas partijas un Kristīgo demokrātu vārdā divas minūtes. Minister, šanovnī, paņstvo. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze, ministras kundze, dāmas un kungi. Pirmkārt, es vēlētos sveikt referentu Aloizu Pēterli. Manuprāt, ziņojums ir ārkārtīgi labs pēc satura un ļoti līdzsvarots. Tas labi izsver un izanalizē šo partnerattiecību un sadarbību noliegumu ar Taģikistānu. Taģikistāna bieži tiek eh, kritizēta par to, ka tur trūks demokrātijas. Ir problēmas ar preses brīvību, ticības brīvību, problēmas ar korupciju, kas netiek pietiekami apkarota. To es neapšaubu, taču es zinu, ka pēdējā laikā Taģikistāna tomēr ir panākusi būtisku progresu korupcijas apkarošanā. Tāpat arī tur tiek parādīts lielāka cieņa, lielāks respekts pret cilvēktiesībām. Valsts ir kļuvusi daudz stabilāka. Tas ir būtiski. Uh, jo Taģikistānai ir ļoti um, būtiska ģeopolitiskā pozīcija. Tā ir valsts, kas atrodas kaimiņos Afganistānai, kur ir milzīgas problēmas ar opiju ražošanu un eksportu, tāpat arī problēmas ar ekstrēmismu, terorismu. Taģikistānai ir arī citi kaimiņi, piemēram, Pakistāna. Līdz ar to Taģikistāna var būt Eiropas Savienības labs sabiedrotais reģionā. Tādēļ mūsu interesēs ir veicināt demokrātiskos procesus šajā valstī, palīdzēt tai gan no politiskā, gan ekonomiskā viedokļa sasniegt pilnu ekonomisko potenciālu. Taģikistāna bija viena no nabadzīgākajām valstīm bijušajā padomas savienībā. 2008. gadā Taģikistāna parādījās tajā ANO sarakstā, kuru visvairāk skāra pasaules pārtiks krīze. Es ceru, ka tūkstošgads attīstības mērķi attiecībā uz Taģikistānu tiks izpildīti, jo tie ir mūsu sadarbības svarīga sastāvdaļa. Eiropas Savienība ir Taģikistāns galvenais tirzniecības partners. Abas puses, cerams, centīsies šo nolīgumu īstenot dzīvē pēc iespējas ātrāk, tā lai lietas attīstās uz labo, lai valstī turpinātos stabilizācija. Es domāju, ka mums ir jānorāda ļoti pozitīvi signāli Taģikistānai, sakot, ka mums ir svarīgi uzturēt kontakts ar šo valsti. Manuprāt, Pēterlis ziņojums arī ir ļoti labs signāls šajā virzienā. Paldies! Tagad ALDE grupas vārdā izteiksies Rinaldī kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā komisāras kundze, ministrs Cecīlijas kundze, kolēģi. Taģikistāna ir valsts, par kuru bieži nerunā Eiropas parlamentā. Man politiskā grupa ir ļoti gandarīta, ka šoreiz ir šīs debatas par Taģikistānu. Es aktīvi darbojos Centrālā Azijas delegācijā un tādēļ esmu arī īpaši gandarīts par šī nolīguma parakstīšanu mums vajadzētu paskatīties uz mūsu reģionālajām pārstāvniecībām eh, šajā pasaules daļā, kā komisija teica. Bieži vien Taģikistāna tiek uzskatīta par tādu kā ļoti tālu reģionu no Eiropas, taču tāpat laikā Eiropai svarīgu reģionu. Taģikistāna nebūtu nav līdzīga Afganistānai. Notiek cīņa pret narkotiku tirdzniecību un pret uh, fundamentālismu arī Taģikistānā. Taču tiesiskums un cilvēktiesības nav pietiekami aizstāvēts vēl šajā valstī. Uh, Paldies Rinaldī kungam! Un tagad zaļo un Eiropas brīvās alianses vārdā Hautels kundze, pusotru minūti. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Nav šaubu, ka Taģikistāna labāk atbilst noteikumiem šādu nolīgumu parakstīšanai nekā Uzbekistāna un Turkmenistāna, kur valda diktatūra vēl mūsdienās. Taģikistāna ir daudz labāka, situācija Taģikistānā ir daudz labāka, un Eiropas Savienībā ir zināma ietekme šo valsti tieši pateicoties arī eh, šim partnerattiecības sadarbības nolīgumam. Esmu priecīgi dzirdēt, kā komisija un padomi saka, ka cilvēktiesības un mm, demokrātija būs mūsu sadarbības pamatā, ka mēs mēģināsim tiesiskas valsts pamatprincipus vairāk tur popularizēt. Esmu priecīga, ka Taģikistānā ir arī ombuda amats izveidots. Daudzās valstīs tieši ombuds ir ļoti labs un aktīvs darbinieks, kas palīdz Eiropas Savienībai izplatīt savas idejas. Vēl gribētu atgriezties pie ūdens krājuma jautājuma. Taģikistānai ir uh, ūdens resursi, bet tos varētu labāk un ilgspējīgāk izmantot arī demokrātiskāk. Eiropas Savienība tur varētu Taģikistānai palīdzēt. Uh, ir valstis, kuras atrodas Taģikistānai apkārt un kas vēlas veidot hidroelektrostacijas uz upēm, kas tek cauri Taģikistānai. Zaļie uzskata, ka reģionālā sadarbība šajā reģionā būtu jātīsta, lai ūdens apgāde arī uzlabotos Taģikistānā. Paldies, un tagad ECR grupas vada Tanuku. Ja Tačikistānai nav uh, tāda apveltījuma ar minerāliem, taču tas nav nekāds iemesls, lai mēs to nobīdītu malā, jo uh, tā ir bagātāka kaimiņa. Centrālā Azija tas ir ļoti svarīgs uh, reģions mūsu drošībai. Un, lai mēs varētu nostiprināt attiecības, protams, dažas valsts iet ātrāk uz priekšu nekā citas. E, taču, ja mēs kolektīvi iesaistīsimies un uzlabosim mūsu saistes, e, tad e, līdz šim tā bija diplomātiski izolēta un pat tāda novārtā pamests reģions no Eiropas Savienības puses, kas deva kādu priekšrocību citām valstīm. Un līdz ar to šo reģionu skaldīja. It īpaši islāma teroristi ir parādījuši, ka viņi izmanto šo Um, nabadzības uh, ietekmi uz cilvēkiem, un viņi izplatīja savu naida vēsti. Uh, valdība ir noraidījusi uh, ekstrēmismu Taģikistānā, un šobrīd mēģina konsolidēt savu nāciju ap demokrātiju. Taču Taģikistānā joprojām ir civilā kara sekas no džihada kara, kas bija 1990. gada sākumā. Taģikistānas ļaudīm viņi negrib, lai atgrieztos šī asins izliešana ievēlēšanu, tāpēc viņi ir atbalstījuši NATO operācijas pret talibāniem Afganistānā, talibiem Afganistānā un Mūsu misija ir ļoti svarīga, lai mēs nodrošinātu Taģikistānas ilgtermiņa nākotni un lai mēs būtu uh, kā tāds ēnkurs uz rietumu pusi. Var teikt, ka uh, demokratizācijas ieviešana ir perfekts uh, piemērs, taču jāsaka, no Eiropas Savienības puses mums vajag dot tādu pamatu pamudināt Taģikistānu, un tas būtu Eiropas Savienības viedoklis arī līdzīgi kā Baltkrievijai, un pret Taģikistānu jāizturās sekmēs. Tāpat mana partija grupa tāpēc eh, atbalsta eh, šo ekonomisko partnerību ar Taģikistānu, un tas tiešām būtu progress virzībā uz progresu, atklātību un cilvēktiesību standartiem. Paldies! Paldies, eh, Tanoka kungs! Un tagad GoNGL vārdā Lēsingas kundze, pusotru minūti viņai laika. Paldies, Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam, kā mm, ārlietu eh, komitejas eh, dalībniece. Es esmu piedalījusies eh, šajā sarunā un diskusijā par to, kāda ir loma šim līgumam attiecībā uz Eiropas Savienības migrācijas politiku. Tad, kad līgums būs stājies spēkā, tad varēsim sadarboties ar Frontex, tāpat kā ar citām uh, likumiem, kas attiecas uz eh, atpakaļ uzņemšanas eh, līgumiem un eh, varēsim nodrošināt robežu pret Afganistānu, jo šī te ļoti garā robeža starp 1200 km garā robeža starp Afganistānu un Taģikstānu tā jau pieminēta. Tas arī turpmāk būs mērķis par Eiropas Savienības represīvo politiku, lai nodrošinātu mm, tos pret bēgļiem. Un mums vajadzētu norobežoties no tā, ka cilvēki izbrauc no savas mājas valsts robežai. Ir ļoti svarīgs šis e, jautājums e, ārlietu politikā. Un tāpēc e, mēs, protams, šos bēgļus turēsim nometnēs, kur būs necilvēcīgi apstākļi. Apmēram tā tas notiek šobrīd Ukrainā. Un tādā veidā ka mēs šo internacionālo migrāciju uh, apturam, te mums ir tiešām jāskatās, uh, kāda ir šī attiecība ar dažādajām uh, iestādēm. Un mums beigās vajadzētu īstenībā apkarot cēloņus, nevis pašus emigrantus. Tas būtu veids, kā mēs varētu šo te uh, Eiropas cietokšņu aizstāvēšanu padarīt vēl mazāk pārdomāt. Un mēs esam ļoti skeptiski pret šo līgumu. Paldies. Un uh, uh tagad EFD, Brīvības demokrātijas grupa, Beldera kungs. Paldies. Uh, diskusijas um, rada tādas stipras emocijas, jo no vienas puses tā kā jau Petelis kungs teica, uh, kā situācija rāda, ka pastāv eh, problēmas eh, Taģikistānas ekonomikā, jo eh, tas tiešām būtu, te daži izsakās, ka Taģikistāna esot relatīvi stabila valsts, Eiropas Savienība rāda, ka šim līgumam vajadzētu noteikti īstenoties, un tam būs savas sekas jo pēc tam tas viss būs jā, jā īsteno dzīvē. Otrajā punktā es lasu, ja eh, Taģikijas uh, sabiedrības vadība un musulmaņi, ja viņiem, ja viņiem būs šie te eh, reliģiskās, iejaukšanās reliģiskā dzīve, tad uh, Taģikijas valsts, Tātad eh, paldies, Belderkungs. Un tagad ar Lakīkungs vienu minūti. Thank you very much. Lielas paldies. Es pilnībā atbalstu šo nolīgumu, piekrītu, ka tas būs mazīgs solis uz priekšu sadarbībās starp Eiropas Savienību un Taģikistānu. Un tā ir ļoti svarīga valsts vairāk iemeslu dēļ. Var jums minēt tikai vienu. Nu, piemēram, tas ieguldījums šī kontinenta stabilitātē un miera mier situācijā. Taģikistāna ir krustcelēs nelegālai narkotika tirdzniecībai uz Eiropu, starp Eiropu un Krieviju. Vismaz 30% no heroīna, kas tiek ražots Afganistānā, nonāk Krievijā un Eiropā caur Taģikistānu. Mēs, starp, mēs un starptautiskā sabiedrība uzsāk milzīgu kampaņu Taģikistānā, cenšoties kontrolēt visu šās narkotika plūsmas, un ar prieku secina, lūk, tagad pēc desmit gadiem, ka šī sistēma darbojas un ir nesti, nesti panākumi tā tiešām spēja ieguldīt, dot savu ieguldījumu arī Eiropas stabilitātē. Šis nolīgums, protams, joprojām nav pilnvarīgs, joprojām ir kaut kādi ierobežojumi. Protams, ir jārisina problēmas, ir jāuzsver problēmas, jums taisnība, kad jūs norādat uz nabadzību šai valstī. Bet Eiropa jāsaka, Eiropa jārīko, jādara viss iespējamais, un tāpēc atbalstu šo nolīgumu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies, ar Lakīkungs. Es saprotu, ka viena minūte ir ļoti īsa laiks, bet tomēr jāie, jāiekļaus uzstāšanās laikā. Tagad nonākam pie brīvā mikrofona procedūras, saka priekšsēdētāji. Piecas minūtes, un kā pirmais runāt pieteicies Pansērīkungs. Grazie, prezidente. Penso anch'io che sia davvero. Lielas paldies, priekšādātājs kundze. Arī es uzskatu, ka šis nolīgums ir ļoti laba ideja. Tas palīdzēs mums sasniegt zināmus mērķus, kas mūsuprāt ir ļoti uzsvarīgi. Pirmām kārtām uh, jāatceras, kāda ir strateģiskā pozīcija šī, val šai valstī. Ar tās palīdzību varam izveidot miera, drošības telpu un tiesiskumu telpu šajā reģionā. Turklāt tādējādi varam palīdzēt izaugsmē Taģikistānā, palīdzēt veicināt sociālo progresu. Tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm šajā reģionā, neaizmirsīsim to. Turklāt mums vajadzētu censties pārliecināties, ka brīvība, demokrātija un cilvēktiesība ievērošana ir šīs valsts pašos pamatos. Un ka šie elementi veido pamatu nu, sadarbības nolīgumam, tāpēc mums vajadzētu akzinīgi vērtēt šo nolīgumu un to atbalstīt. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs Kacina kungs. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties savam kolēģim Peterlis kungam par lielisku sagatavoto ziņojumu. Taģikistāna tiešām ir viena no šīm pēdējām valstīm šajā valstu grupējumā, kuras nosaukums tiešām vēl beidzas ar burtiem stan, pārējās ir mainījušas savu nosaukumu un nebija līguma ar šo valsti. Līdz ar to tā bija tāda netaisnība. Tas ir mūsu interesēs nodrošināt, mūsu strateģiskās interesēs un pasaules strateģiskās interesēs nodrošināt stabilitāti šai valstī, jo šīs valstis darbojas kā viens grupējums, kā viens savienots trauks, un tāpēc mūsu centieni šajā valstī dos blakus efektu pozitīvā ziņā arī citās valstīs. Un nepieciešams domāt par enerģijas resursiem, un tāpēc ļoti atzinīgi vērtēju gan referentu paveikto darbu, gan komisijas darbu. Paldies jums, komisārs Kunz, un paldies arī Zviedrijas prezidentūrai, ka jūs esat cēluši šo lielo tiltu pāri eh, pašreiz vēl neaizpildītam tukšumam. Lies paldies, saka priekšsēdētāji, nākamais runātājs. Liels paldies, saka nākamais runātājs. Paldies, ka devāt man šo iespēju uzdot jautājumu. Es uzskatu, ka ir lieliski slēgt šo sadarbības nolīgumu. Tas ir labs solis īstajā virzienā. Un tomēr man ir jautājums, saka Zemkas kungs. Un to šo jautājumu gribēju adresēt Mālstrēmas kundzei. Ir ārkārtīgi grūti plānot Eiropas Savienības arējo rīcību, un vai nebūtu laba doma? uzsvaru vairāk likt palīdzībai Taģikistānā, piemēram, izglītības jomā. Un, ne, piemēram, e, trenēt tos, apmācīt tos, kas sargā robežu šai valstī. Tas būtu ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es saprotu, ka šī robeža ir ārkārtīgi liela. Jūs jau minējāt, cik daudz kilometru, un Taģikistānai ir grūti to kontrolēt. Ļoti daudz taģika arī dzīvo Afganistānā, tā ir viņa minoritāte, mazākumtautība Afganistānā, tāpēc domāju, ka mums vajadzētu palīdzēt viņiem apmācību jomā, piemēram, apmācot muitas ierēģņus, tos, kas atbild par robežu drošību. Paldies kolēģim, saka priekšsādātāji. Šobrīd neredzu vairs nevienu, kas vēlētos uzsākt. Vai jūs pieteicāties pirms tam? Vaicā priekšsādātāji. Nē, tomēr jūs vēlaties uzstāties. Lūdzu, pasaulta kungs. Priekšādātājs kundze, arī es gribēju teikt, ka tā ir lieliska doma un lielisks ziņojums, ko sagatavojas Pēterlis kungs. Domāju, ka mums tomēr skaidri un gaiši jāpasaka viena lieta. Visi šie brīvību mīlošie iedzīvotāji Centrālā Āzijā var kļūt par mūsu vien no, vieniem no mūsu labākajiem partneriem. Šis reģions bieži vien tiek nodots dažādu varas tiešādu dominancē. Un tagad, kad šobrīd, kad šī valsts ir brīva, mums jāizmanto iz, iz, šī iespēja un jāveido patiesa partnerība ar šo valstu. Protams, jāpalīdz viņiem cīnīties pret noziedzību. Tur tāda pastāv, Bet tāpat laikā jāskatās arī mazliet uz kultūras elementiem šajās valstīs. Mums jāpārliecinās, ka saprotam, kas tā ir par kultūru. Viņi jau netirgojas tikai ar narkotikām, viņiem ir šī tirzniecības kultūra, tradīcijas, senās tradīcijas. Viņi ir senie tirgotāji un tāpēc jāveido šī partnerība. Nedrīkstam tikai viņus patronizēt. Paldies, Posauta kungam, saka priekšsēdētāji. Un tagad kā pēdējais brīvā mikrofona procedūras ietvaros redzu, ka vēlas uzstāties Vēl viens kolēģis. Liels paldies! Jautājums par noziedzību un nelegālo migrāciju. Tas skar šo valsti. Ir taisnība, saka Plēvrisa kungs, ka Taģikistānai jāpievērš uzmanību šādiem jautājumiem. Mums jāpalīdz viņiem pārvaldīt robežu, ierobežot no vienas puses noziedzību un narkotiku kontrabandu, no otras puses stiprināt saiknes ar Eiropu. Eiropa nevar pieļaut šīs migrācijas plūsmas arī no Taģikistānas. Piemēram, plūsmas, kas nāk no Afganistānas, caur Taģikistānu uz Eiropu. Šobrīd lielākais sloks, diemžēl, nonāk uz pierobežu valstīm - Maltu, Itāliju, Grieķiju imigrācijas jomā. Bet jāsaka, arī Ziemeļa Eiropas valstis drīz maksās cenu par šo nekontrolēto imigrāciju, jo visi cilvēki, kas ierodas Eiropā, pārvāksies arī uz Ziemeļiem. Eiropai jāsaprot, ka mēs nevaram pieņemt visus šos migrantus savā klēpī. Paldies kolēģim, saka priekšsādātāja. Un tagad, kad visus parlamentu runātājs esam uzklausījuši, tad dosim atkal vārdu padomus pārstāvim Malstrēms kundzei Lūdzu. Ja, paldies! Un tieši tā kā Peterle kungs referents teica savā lieliskajā ziņojumā, ka partnerības sadarbības līgums tam ir lielāka stratēģija, lai mēs palielinātu stabilitāti, reģionālo stabilitāti Centrālā Azijā. Un, protams, mēs ņemam vērā šo lielo aptvērumu, jo problēma ir tik daudz, tās ir tik apjomīgas un iesaista tik daudzas valstis. Protams, Afganistāna, Pakistāna un, protams, katrai valstī ir savas specifiskās problēmas. Un tas viss, ko Peterle ir sistemātiski uzskaitījis savā ziņojumā. Man tiešām iepriecina, ka Eiropas parlaments joprojām uh, tur savu karogu augstu attiecībā uz cilvēktiesībā. Tā, protams, ir problēma Taģikistāna. Un mums vēl ļoti daudz, kas jādara, uh, lai mēs respektētu demokrātiju, uh, cilvēktiesību un tiesisko valsti. Un tāpēc tieši tā kā komisāri saka, mums vajadzētu būt šim dialogam un jaunadēļas tikšanās eh, es uzskatu, ka komisija ļoti skaidri izteiksies Eiropas vērtību un cerību un gaidu ziņā attiecībā pret Taģikistānu. Bija arī konference, ko Eiropas Savienība atbalstīja eh, vasarā, jūlijā, kur bija tieši runa par to, lai mēs stiprinātu tiesisko valsti. E, Taģikistānā, un tur bija dažādi pētnieki, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, ārzemju eksperti, un tāpat arī ļoti daudz bija klātesošo no Taģikistānas iestādēm. Un eh, tādā veidā veicināja šo uh, tiesisko neatkarību un tiesisko valsti. Uh, ūdens jautājums. Uh, Peterlis kungs teica, tas ir ļoti svarīgs jautājums šajā reģionā, un Eiropas Savienība atbalsta ilgspējīgus projektus attiecībā uz hidroelektrostacijām. Un šiem, pamat, šiem pētījumiem jābūt balstītiem uz zinātniskām lietām, jāņem vērā specifiskās prasības, kas pastāv šajā reģionā E, Semkes kungs pieminēja tādu jautājumu kā robežu uzraudzību. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko viņš piemin, jo Eiropas Savienības atbalsts e, reģionam tie ir 66 miljoni eiro līdz 2010. gadam, un pēc tam 70 miljoni atlikušajā, tri, nākošajā trīs gadu periodā. Un vajadzētu būt iespējas šeit, lai mēs varētu gan menedžmentu, gan kontroli, gan arī muitas un policijas izglītību veicināt. Bet pie tā komisija droši vien vēl atgriezīsies. Un kopsavilkumā gribētu teikt priekšsēdētāji kungs, ir ļoti grūtas un kompleksas problēmas Taģikistānā un visā reģiona. Mēs redzam zināmus tādus cerīgus stariņus no gaismas tuneļa galā. Es esmu ļoti priecīgi par šo vienbalsību, kas valda e, jūsu e, sēžu zālē attiecībā uz šo e, sadarbības līgumu. Tas būs kā labāks instruments, lai mēs varētu veicināt lielāku stabilitāti un atrisināt šīs problēmas un veikt aktīvu dialogu par cilvēku tiesībām un demokrātiju ar šo valsti. Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, un tas aizpildīs tukšumu, kas parādījās šajā reģionālajā jautājumā. Lielas paldies jums par šo uh, atbalstu. Paldies! Vielen Dank, Frau Ratspräsident. Lielas paldies padomas pārstāvē, un tagad došu vārdu atkal komisārei Ferrero Valdners kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, ka jau ilgu laiku mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir absolūti nepieciešama šo stratēģiju veidot. Mm, sadarbība ar Taģikistānu noteikti veicinās drošību, stabilitātu un arī labklājību Vidusāzijas reģionā. Tanakungam ir taisnība. Es domāju, ka mēs nedrīkstam nostumt Taģikistānu malā. Gluži otrādi, mums vēl vairāk ir jāiesaistās sadarbībā ar šo nabadzīgāko Centrālā Azijas valsti. Uh, Tāpat laikā, protams, mēs apzināmies, ka izaicinājumi šai valstī ir milzīgi. Lakija kungs ļoti pareizi teica, ka Afganistāna ir um, galvenā heroīna ražotāja pasaulē, un, protams, Taģikistāna ir tranzītvalsts, caur kuru šis heroīns bieži vien nonāk citur, citās valstīs. Afganistānas opijas un heroīns eh, no Afganistānas tiek nogādāts citās valstīs caur Irānu un Pakistānu uz dienvidiem tātad, bet tāpat arī caur Urmk, Uzbekistānu, Taģikistānu un Kazahstānu uz ziemeļiem. Mēs to zinām. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Taču Tāpat laikā jāatzīst, ka Afganistānā narkotika ražošana ir samazinājusies, apjoms ir samazinājies. Un tagad mums vajadzētu visiem mēģināt koncentrēt savus spēkus, lai šis samazinājums turpinātos. Tādēļ arī mēs esam ieviesuši tā saukto bomka sistēmu, kas ir robežu uzraudzības sistēma, kas palīdz šīm valstīm izvairīties no narkotiku kontrabandas un tranzīta. Es pati biju šajās valstīs uz šīm robežām, un šie robežu punkti strādā ļoti labi narkotiku pārtveršanā. Darbinieku apmācība ir viens no mūsu uzdevumiem Eiropas Savienībā. Tālāk nākamais jautājums par cilvēktiesībām Taģikistānā. Jaunais partnerattiecību un sadarbības nolīgums paredz tas būs instruments, kas padziļinās dialogu ar Taģikistānu šajā jomā par cilvēktiesībām. Eh, nolīgumam ir cilvēktiesību klauzula, tā ir vēl viena iespēja diskutēt ar Taģikijas varas iestādēm jau tādus jautājumus kā bērnu, strā, bērnu darbs, sieviešu tiesības, bulcēšanās brīvība un tā tālāk. Benderkungs jums ir taisnība. Benderkungs ir ļoti daudz jom, kurās varētu uzlaboties situācija. Nevienreiz vien šeit tik pieminēts ūdens. Gribētu teikt, ka Daudzus gadus esmu informēta bijis par šīm problēmām. Mēs Eiropas Savienībā esam mēģinājuši taģikiem palīdzēt risināt šo problēmu. Arī šobrīd esam tādi kā vidutāji Centrālā Azijas valstu vidū mēģinot veicināt dialogu. Mēs uzskatām, ka šī problēma jārisina reģionāli, ņemot vērā Taģikistānas, Kirgistānas un Uzbekistānas, Turkmenistānas un Kazahstānas intereses. E, tikai tad, ja visas šīs valstis varēs vienoties, tad varēs rast ilgtspējīgu risinājumu ūdens apgādes atrisināšanai. Un tādēļ mēs arī mēģinām visu šīs valsts iesaistīt dialogā. Šobrīd ir Nacionālās politikas dialogs par ūdeni. 2010. Mm, gadā tas uzsāksies, un tajā tiks risināti visi ar ūdeni saistītie jautājumi. Priekšsēdētājs kundze nobeigumā gribētu teikt, ka ir pienācis īstais laiks atbalstīt ratifikācijas procesa pēdējo posmu. Tiešām ir nepieciešama intensīvāka sadarbība ar Taģikistānu. Ceram uz jūsu parlamentāro atbalstu, un es domāju, ka tas ir Taģikistānas pilsoņu interesēs. Mēs domājam, ka šādi pozitīvi rīkojoties, mēs norādīsim pozitīvu signālu uz Taģikistānu, ka Eiropas Savienība rīkojas saskaņa ar saviem soliem Centrālā Azijas stratēģijā. Es domāju, ka šīs partnerattiecības ir būtiski svarīgas mūsu pašu drošībai. Tās veicinās lielāku sad reģionālo sadarbību. Paldies! Vielen Dank, Frau Kommissarin. Paldies, komisārs Kunzei! Un tagad došu vārdu vēl vienreiz referentam Peterls kungam uz divām minūtēm. Lūdzu. Liels paldies. Gribēju pateikties Mālstrēmas kundzei par viņas ļoti jaukajiem vārdiem, par šo jauno informāciju, ko viņa sniedz attiecībā uz situāciju un par uzsvaru, ko lika šajās debatēs. Arī debats parādīja, ka vienotība ir pastiprinājusies starp deputātiem. Ir parādījusies lielāka apņēmība tuvināties ar Taģis, Taģikistānu, uzlabot šo sadarbību. Un turklāt priecājos, ka mēs visi ļoti labi esam saptuši, kāda ir Taģikistānas identitāte un kāda ir šīs valsts loma reģionā. Būtu lieliski, ja mēs tikpat čakli darbotos arī uzraugot šī nolīguma īstenošanu. Un drīz vien mums radīsies iespēja to darīt. Turklāt gribētu atzīmēt, cik ārkārtīgi svarīgi ir parlamentārā dimensija, uzraugot nolīgumu īstenošanu, un šo dimensiju nodrošinās delegācija kontaktiem ar Centrālāzijas valstīm. Esmu pārliecināts, ka rīt mēs izdarīsim savu pēdējo apstiprinājumu apstiprinājumu soli un ar lielu vairākumu šo nolīgumu malī arī par to arī nobalsosim. Eiropas Savienībai līdz ar to būs iespēja ciešāk sadarboties ar Taģikistānu, veidojot divpusējas, reģionālas un arī pilnīgi globālas attiecības. Lielas paldies par jūsu atbalstu un palīdzību. Paldies referentam, saka priekšsēdētāji. Varu pastāstīt, ka esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu. De, kopīgās debats šobrīd noslēdzās. Un rīt no rīta būs balsojums.